Good morning! Labrīt, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Mums ir viena stunda sanāksme. Jā, mēs eh, runāsim par darba dokumentu, ko mūsu divi līdzreferenti sastādījuši eh, Koforts un eh, Pēters Jezeks. Dokuments ir pieejams visās valodās. Tas ir eh, sagatavots decembrī un nosūtīts. Jā, un mums arī šodien ir eh, tūkojums pieejams, tā kā mūsu sanāksme, kas bija otrdien, ar abiem panēļ diskusijām bija ļoti laba. Ir īpaši pirmā panēļ diskusija, tur eh, guvām veselu virkni jaunus, jaunas atziņas, pie kā mums ir jāturpina strādāt. Vakar bija debatas ekonu ar Maltas finanšu ministru. Arī tur mēs eh, debašu beigās un eh, sarunās pēc tam dzirdējām, ka Maltas eh, valdība ir gatava sadarboties ar mums un sastādīt pēc iespējas labāku programmu mūsu apmeklējumam. Tas ir ļoti būtiski. Nenotika šorīt no rīta paredzētā kopīgā diskusija starp eh, ekonu komiteju un pana komiteju ar Maltas un ar Igaunijas eh, padomus prezidentūru, kas būs nākamajā pusgadā Eiropas Savienības prezidentūra, pamatoties uz eh, padomes lēmumu, koreper lēmumu. 19. janvārī viņi teica, ka Maltas uh, padoms prezidentūras oficiālā programma ir uh, jāprezentē, un tas ir jāatliek viss cits. Tas ir uh, laik, uh, zīme, ka sadarbība nav sevišķi veiksmīga. Tādēļ šo sanāksmi atteica, atteikums tika nosūtīts 24. janvārī, un es domāju, ka mēs tomēr kopā ar Mātu varēsim lietas virzīt pareizajā virzienā. Šopēcpusdien mums būs arī darba seminārs par ārzomu aktivitātēm un uh, naudas atmazgāšanu par rezultātiem un uh, izaicinājumiem no 14. līdz 16. šo sanāksmi mūsu līdz referents Kofotkungs vadīs. Tas būs šo pēcpusdienu. Jā, ja vairs neviens nevēlas pieteikties runāt uh, no koordinātora pusēm, tad es došu vārdu pirmajiem abiem līdzreferentiem lūdzu Jepa Kofots un Pēters Ježeks. Kurš sāks, lūdzu? Jā, liels paldies. Sveicu visus savus kolēģus. Vajadzētu ieslēgt mikrofonu, jā. Atvainojos. Mēs domājam, tas ir ļoti svarīgas uh, sanā, sanāksmē, lai palielinātu caurskatāmības līmeni no lai jūs uzzinātu, ko dara līdzreferenti, un kā jūs zināt, šī ir izmeklēšanas komiteja, un ir būtiski, lai mēs strādātu kopā, lai strādātu pie Panamas dokumentu lietas atklāšanas un uh, arī par cīņu pret uh, nodokļu nemaksāšanas un cīņu pret nodokļu paradīzi un kā palielināt caurskatāmi. Tādēļ mēs sastādījām šo darba dokumentu, un tā nodoms ir uh, šeit eh, norādīt galvenos virzienus un kādi mūsu uzdevumi kā līdzreferentiem. Bijis uh, eh, Ziemassvētkiem jau arī bija sanāksme, un mēs pamatojamies mūsu doku, darba dokumentā uz jūsu komentāriem. Un arī šeit ir runa par prioritātēm un ieteikumiem. Lies paldies jums par komentāriem. Mēs eh, strādājam cieši sadarboties kopā ar jums strādāt pie šī darba dokumenta. Uh, Un eh, mēs eh, arī šajā dokumentā vēlamies prezentēt darba dokumentu, vēlamies kopā ar jums komentēt, diskutēt par šo darba dokumentu. Tātad ir radīts šis ietvaits, eh, par ir mandāta runa par Panamas dokumentu skandālu. Mēs visi izmantojām dokumentus no uzklausīšanas. Tātad tas tika izmantots arī šajā ietvarā mums bija vesela virkne šādu ļoti informatīvu uzklausīšanu. Mēs esam diskutējuši ar uh, izmeklējušiem žurnālistiem, kas strādāja pie Panamas dokumentu atklāšanas. Uh, ir arī šāds pārnacionāls līmenis starpvaldību iestādes iesaistītas uh, ANO, OECD, ir uh, bijuši apmaiņa ar uh, komisāri Juravas konci, publiskas uzklausīšanas uh, par pretnaudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksāšanas. Uh, bija arī panas eh, ārkārtas sanāksme ar Josefu Stiglicu, apmaiņa ar Pieru Moskovisī par aktuālo situāciju Eiropas Savienības līmenī, un bija arī viedokļu apmaiņa ar politiskajiem analīstiem par to, kāda ir eh, advokātu un juristu loma šajā procesā. Mēs mums bija izklausīšana par vidutājiem, Luksemburgas eh, un eh, Maltas prezidentūras laikā. Mūsu darba dokuments, eh, protams, neiekļauj visu, ko mēs vēlāk grasamies iesaistīt ziņojumā. Vēlamies informēt jūs, kā šīs sešas sadaļas, es negribu šeit visu ļoti detalizēti runāt, bet es gribētu uzsvērt dažas jautājumus, kas ir saistīti ar šo jautājumu. Pirmkārt, Mums ir svarīgi uzsvērt, ka esam redzējuši, ka vidutājiem ir ļoti liela loma Panamas dokumentu skandālā, tādēļ mēs esam pievērsuši tam lielu uzmanību. Tas pats uh, par caurskatāmības trūkumu un arī par jautājumu par uh, faktiskajiem īpašniekiem. Tas arī ir jautājums, ko mēs ļoti daudz esam pētījuši, kā jūs droši vien atcerēsieties no iepriekšējām diskusijām. Mēs gribam arī uzsvērt no, tīpaši no manas puses, uh, par uh, nodokļu oāzēm. Atcerieties arī ar Jozefu Stiglicu, uh, eh, viņš arī ļoti skaidri teica, ka viņ, viņš, tas ir svarīgs līmenis tieši globālajā līmenī, ir, eh, ja runa par melno sarakstu un par sankcijām. Protams, ir arī statautiskā dimensija, kas ir ļoti svarīga. Mosaka Fonseka ir uh, tikai viens no lielākajiem šādu pakalpojumu sniedzējiem, kā jūs zināt. Uh, tad tas ir tikai aizberga virsotne, mums ir nepieciešama globāla perspektīva šajā jautājumā. Un tas ir dažas no lietām, ko mēs uzsvērām mūsu darba dokumentā, dažas no prioritātēm, kuras es gribēju uzsvērt. Tāpat es gribēju arī teikt, ka savā ievada beigās, eh, ka, protams, mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi ambiciozs darbs, ko mēs darām izmeklēšanas komitejā, bet eh, es godīgi sakot domāju, ka Mēs eh, esam pelnījuši un vajadzētu mums kā parlamentam strādāt pie tā ļoti nopietni. Mums vajadzētu tiešām paredzēt pietiekami daudz laika izmeklēšanas komitejā, lai beidzot mēs varētu sastādīt apjomīgu ziņojumu. Domāju, ka ja mēs visi piekritīsim, tad varēsim to darīt un varēsim izvērst ļoti kvalitatīvu darbu. Tātad vajadzētu tiešām atvēlēt laiku, lai varētu izvērst visus centienus, raugoties dažādiem aspektiem panabas dokumentos par uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, par naudas atmazgāšanu, lai pēc tam šiem par parlamentam būtu tāds ļoti vērtīgs darbs izdarīts uh, arī uh, citās komitejās, un tāds ir mūsu mērķis. Un tagad gribētu dot vārdu manam kolēģim Petram. Lūdzu. Lies paldies. Tagad vārds eh, Pēt Pēteram Ježekam. Paldies priekšsādātā. Gribētu sākt eh, komentējot to, ko jūs priekšsādātāji teicāt par sarāms atcelšanu ar mācu prezidentūru kopā. Vakar kad eh, Maltas finanšu ministrs prezentēja prioritātes prezidentūrai ekonu komitejā, tad vairāk runātāji uzdeva jautājumus arī par eh, naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, eh, tā kā mēs no tā nekur nevarēsim izbēgt, bet cerams, ka viedokļa apmaiņa turpināsies ar prezidentūru par darba dokumentu. Kā jūs zināt, tad uh, vairākas sanāksmes un izmeklēšanas uh, būs, tās notiks, uh, būs arī faktu vāš, vākšanas misijas, un kā jūs zināt, tad komiteja ir pieņēmusi lēmumu izmantot šo pieeju, proti izstrādāt darba dokumentu, mēs prezentējam to arī ēnu referentiem un cenšamies arī iekļaut komentārus izteiktos tekstā. Un kā jūs redzat, dokuments Šeit ir pieminēti fakti, kas ir svarīgi Panamas dokumentu lietā. Un tā drīzāk, ka, ka tāda ceļa karte, ko mēs vēlamies izmantot, lai apkopotu komitejas darbu un aptvertu visu, kas jādara. Tur ir runa par Eiropas Savienības likumdošanu un tās izpildi. Uh, to, kas jau ir spēkā, un veid, veidu, proti, kā, kā notiek konkrētais darbs dalību valstīs ar izmeklēšanu. Īpašā nozīme ir pievērsta vidutājiem. Mēs dzirdējām arī otrdien par šo jautājumu, par to, cik svarīgs ir šis aspekts, un ka tas ir visas sistēmas centrā. Protams, tas koncentrējas arī uz uh, pretnaudas atmaskāšanas direktīvu par faktisko īpašnieku jautājumu un informācijas apmaiņu. Tas nosedz arī starptautisko dimensiju un uh, izmeklēšanas darbu nākotnē, kad būs svarīgi strādāt komitejās, kas strādā arī ar jautājumu par uh, ziņotājiem trauksmescēlājiem. Jā, tur daudz nekas nav ko piebilst. Eh, sirsnīgs paldies ēnu referentiem sekretariātam. Paldies! Labi, sirsnīgs paldies! Un tagad ir iespēja izteikties ēnu referentiem. Pirmais eh, Ludeks Nīdermājās no Tautas partijas lūdzu. Paldies priekšādātāji! Pirmkārt, es gribētu teikt paldies uh, referentiem par sadarbību. Mums bija ļoti laba ēnu referentu sanāksme pirms Ziemassvētkiem, un uh, mēs uh, šeit varējām uh, šajā starpziņojumā ieviest ļoti labas idejas. Iesniegs paldies par to. Gribētu tikai uzsvērt trīs jomas, kuras uh, ir iespējams uh, ieviest kaut kādus citus pagriezienus, citus fokusus. Pirmkārt, mēs runājam par šiem pamata uh, juridiskajiem dokumentiem, kurā ir runa par to, kā ir iespējams uh, to, uh, ka situācija ir tāda, ka nauda var vienkārši pazūst no sistēmas. Un es domāju, ka mēs šeit ir īpaši jākoncentrējas uz trasta lomu, jo tas šķiet visvairāk ir problemātiski. Un vajadzētu izmantot citas instrumentus, lai varētu labāk izsakot naudas plūsmas. Tātad otrais ir eh, par uzticību eh, banku darbiniekiem, banķieriem un par to, kāda šeit eh, ir uzticamība. Un šeit ir arī par regulētām darbiem neregulētām. Mēs runājam arī šeit par advokātiem, juristiem, līdzīgi kā vakar persona miljoniem grāmatu, kas ir lasījuši. Jūs zināt, kā, kā, kāds bija arī Gibraltāras gadījums tur aprakstīts, un tur mums vajadzētu paraudzīties, jo daudz no viņiem strādā pilnīgi neregulētās profesijās, un līdz ar to viņi ir uh, tādi kā inženieri visā šajā lietā, kas padara šādu sistēmu iespējamu. Un noslēgums ir uh, par juridisko situāciju. Gribētu teikt, ka vajadzētu fokusēties ar uh, pretnāvas atmazgāšanas pārskatīšanu, vai tas ir pietiekamas, vai arī tam vajadzētu būt eh, vairāk izvērstam un vajadzētu arī izteikt viedokļus par eh, jurisdikcijām. Tā kā tas ir ļoti pretrunīgs jautājums, mums vajadzētu šeit eh, konstatēt, kā ziņojumā ļoti skaidri par to izteikties. Un noslēgumā, tad, kad mēs sākām strādāt, viens no maniem pirmajiem jautājumiem bija, ja par ASV fatka. Vajadzētu padomāt par to, ka par vakardienas uzklausīšanu būtu interesanti e, arī, ko ziņojumi, zi, ziņot, referenti izteica e, vairākas viedokļas, proti par fatka, kā varētu nodrošināt to, lai tas e, pietiekami labi strādātu. Un iepriekšējās dienās mums eh, ir bijušas vairāk svarīgi notikumi, arī faktu vākšanas misijas, un eh, kopā es domāju, ka mēs varam sastāt ļoti labu ziņojumu un ceru uz plašu atbalstu. Paldies, Ludeks Nīdermājers tas bija. Un eh, tagad mums ir saraksts ar ēnu referētām, kas izteiksies manā sarakstā tagad ir Angels Sambatskis. Vai viņš ir šeit klāt? Nav. Vēl nav. Fabio Dimāzio. Fabio Dimāzi, nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētāji. Es aizstāju mūsu ēnu referentu, kas ir 50% stāvoklī, varētu teikt, lai ierastos šeit uz šodienu. Paldies par referentiem par brīnišķīgo darbu. Vairāk punkti ir uh, tā kritiski vērtējām, bet tam nevajadzētu tad pārāk liels spiedienu izrādīt. Vairāki ieteikumi jau ir ņemti vērā, esam priecīgi par to, bet noteikti gribētu fokusēties uz to, kur mēs uh, saskatām uh, trūkumus. Pirms to dariet, gribētu teikt, ka tas viens liels trūkums mūsu darbā ir par atbildības jautājumu proti, ka m, kam ir īstā atbildība un ļoti daudz ir tieši komisijas pusē, un mēs esam prasējuši dokumentus, un, un visi nav tikuši piedāvāti, ka mūsu komitejām ir jābūt piekļuvējušie visiem dokumentiem. Domāju, ka tas noteikti atstās ietekmi uz mūsu darbu pie ziņojuma. Tātad eh, tas jautājums mums būs jāpārauga. Pirmkārt, par eh, Panamas dokumentu skandāla eh, izmēriem. Pirmā sadaļa Mēs domājam, ka tur vajadzētu pievienot eh, varbūt eh, tādā skaidrāk izteikti par noteiktām kriminālām darbībām, piemēram, cilvēku kontrabanda, teroristu finansēšana. To arī vajadzētu pieminēt, eh, kā tas rodas mm, tādēļ, ka ir šī nodokļu nemaksāšana. Tas ir tāds nopietns jautājums. Tālāk par juridisko ietvaru darbā cīņā pret nodokļu nemaksāšanu. Tā ir otrā sadaļa Mēs arī gribētu, lai tiktu runāts par uh, šiem uh, starptautiskajiem transfēriem. Tā nauda, kas atstāja Eiropas Savienību bez neaplikta nodokļiem, un tad tā nonāk uh, nodokļu paradīzēs, tā, tā nedodas tieši uz trešajām valstīm. Tas ir jānoskaro šīs attiecības. Tālāk par juridisko ietvaru, par to, kur noregulētu vidutāji 2.3. Mēs domājam, ka mums vajadzētu diskutēt arī par sankcijām. Mēs zinām, ka vidutāji spēlē ļoti lielu lomu, un mēs zinām, ka vairāk no viņiem ir daudz, ir arī iesaistīti arī šajā likumdošanas procesā. Uh, Un uh, tīpaši uh, tajās salās, kur darbos nododas pavaldies, tur ir vajadzīgi arī cilvēku resursi. Mēs domājam, ka vidutājiem arī ir jābūt iekļautiem diskusijā. To, to viņus vajadzētu iekļaut diskusijas par sankcijām. Mums vajadzētu iet vēl tālāk ne tikai par to, ko mēs esam diskutējuši taksot komitejā, bet vajadzētu arī šajā ziņā izteikt ieteikumus. Par trešo sadaļu, par juridisko ietvaru, par transpozīciju dalībvalstu likumdošanā. Tas visu labi un jauki. Mēs arī gribētu tomēr arī, lai būtu šeit paraudzītos, vai kas ir eh, ar eh, resursu trūkumu, it īpaši raugoties eh, par nepietiekamu darbību likumu īstenošanā, nodokļu iekasēšanā. Un mums nevajadzētu tikai par nodokļiem, bet arī par naudas atmazgāšanu un šeit raudzēties, vai pietiekami resursi tiesība aizsargošiem iestādēm ceturtajā sadaļā par starptautisko dimensiju. Es domāju, ka būtu ļoti vērtīgi šeit eh, runāt arī par ASV, jo tādēļ, ka tas ir ļoti svarīgs eh, spēlētājs starptautiski, acīm redzami, viņiem ir prezidents, kas atkal vēlas padarīt Ameriku par lielu, bet eh, viņi neatbilst sastarpējās atbilstības principiem informācijas apmaiņā, un es domāju, ka mums vajadzētu par to arī šeit runāt. Noslēgumā 4.1 sadaļā atkal par sankcijām. Es domāju, ka mums vajadzētu skaidrāk tekstā pateikt par iespējamām sankcijām un pretpasākumiem par nekooperatīvām valdībām, ka tās sadarbos ar citām valstīm. Tur bija atsauces uz to, es domāju, ka iepriekšējā darba dokumentā un tikko kā bija balsojums arī par augstu risku trešajām valstīm, un esmu priecīgs, ka parlaments noraidīja šo komisijas uh, likuma projektu, jo tas nebija pietiekami ambicios, un mums vajadzētu padomāt arī par to, kā risināt, piemēram, jautājumu par uh, tiem, kas uh, izvērš uzņēmē darbību šajās jurisdikcijās, un nevajadzētu viņiem ļaut izvērst savu darbību šeit Eiropā. Un pēdējais, tas būs pēdējais punkts, es domāju, vajadzētu paraudzīties uz ziņojumu, uh, par eh, konkurenci ar izmeklēšanas komitejām un, es domāju, par kompetencēm, jo mums arī ir savas robežas, un tādēļ mums bija arī ar AFCO viedokļu apmaiņa, un mums vajadzētu arī šeit nodrošināt darba iespējas arī citiem deputātiem nākotnē. Es domāju, ka būs noteikti arī papildus skandāli nākotnē un mums vajadzētu nodrošināt to, ka parlaments varētu izdarīt atbilstošu darbu. Paldies! Un tagad nākamais runātājs Svens Gigols no zaļajiem. So has... Progresīvajai ekonomikai ir daudz dažādu ieviržu. Vienu, ko nu pat Fabio raksturoja 50% grūtniecība. Es īsti, ko tādu neesmu līdz šim saskāries, es nezinu, kā tas ir. Varbūt jūs varētu man paskaidrot. Man vienmēr ir licies, ka sieviete ir vainas stāvoklī vai nav. Nu, atgriežoties pie mūsu darba stāvokļa, es domāju, darba dokuments ataino to, ko mēs varējām paveikt. Un savā ziņā, ja jūs to salīdzinātu ar izpētes eh, komitejas mandātu, tad līdz šim mēs varējām izpētīt diezgan maz, jo mūsu galvenais mandāts ir izskatīt, vai Eiropas institūcijas ne tikai kaut kādi starpnieki vai nodokļu paradīzes, bet gan Eiropas institūcijas, kas iekļauj arī dalībvalstis, ir ievērojušas visas atbilstošās prasības. Vai arī tur ir bijuši kaut kādi pārkāpumi administratīvai ziņā. Un dokuments būtībā ir tāds kā politikas dokuments, kur detalizēti komentēsim, taču šos komentārus tā nevēlos uzskaitīt. Protams, ka mums vēl būs diskusijas, taču tas, ko jūs paveicāt, viss ir vērsts pareizē virzienā, un mums te ir vairāk papildinājumi nekā iebildumi. Taču mūs uztrauc tas, ka mums ir mandāts, kas uzskaita iespējamās sliktās administrēšanas jomas un līguma pārkāpums vai tiesību aktu pārkāpums. Es domāju, kas mums ir jādara. Mums ir jāsasaista mūsu mandāts ar uh, secinājumiem pēc būtības vai atradumiem pēc būtības, un tas līdz šim nav gana labi atainots darba dokumentā. Un es domāju, kas mums sistemātiski ir jādara, ir sekojušais. Mums ir jāraugās uz dažādiem juridiskajiem pienākumiem, tā skaitā arī līgumā paredzēto atklāts sadarbības prasību, un tad jāskatās arī uz pētījumu no uh, Panama dokumentu izskatīšanas uh, komitejas ziņojumu. Bet tā saka priekšsādā, un tad mums jāskatās uz uh, citu kolēģu sagatavotiem dokumentiem, bet, kā saka priekšsādātājs, mums dokumentu nav. Mēs esam saņēmuši tikai no mm, tieslietu ģenerāla direktorāta dokumentu, taču no citiem nē ir taču arī cits speciālās komitejas, un es domāju, tā ir mūsu īstenā problēma. Un padome pat ir vienojusies par to, ka tā ar mums efektīvi nesadarbosies. Tas manā skatījumā ir kas tāds, kas mums ir nepieņemams. Tieši tāpat mums bija viedokļa apmaiņa ar Seklūnas kungu vakar, taču šķiet, ka sekas no padomes uh, lēmuma nesadarboties ar mums ir tāds, ka viņš šodien nav mūsu vidū, atainojot to lomu, kas viņam ir, būt par eh, pētnieku mūsu darba kontekstā. Un mums ir jādarbojas aktīvāk, lai panāktu dokumentus, lai mēs varam labāk pierādīt to, kas tiek uzskatīts par sliktu administrēšanu un tiesību aktu pārkāpumiem. Un tā kā mēs nesaņemam visus dokumentus, tad mums ir vairāk jāpaļaujas uz publikācijām, kas jau ir pieejams. Tātad es gribētu aicināt līdz referentus un sekretariātu, lai mēs vairāk strādātu ar aizsieģīju publikācijām dažādos medijos, jo viņiem ir piekļuvi ordinālu dokumentiem, kuru mums nav jo arī SAJ e nesadarbojas ar mums tādā līmenī, kādā varētu, bet e, viņi ir nākuši klēja publikācijām vairāk par 80 valstīs. Bet mums nav iespējams to visu izlasīt, bet mums ir jāsaskaņo šie secinājumi, atradumi ar mūsu juridisko pamatu. Un tad jāsaprot, ko mēs šeit varam darīt. Ja mēs šo darbu neidentificējam, neintensificēsim, tad mēs nonāksim, ar, nonāksim grūtībās ar uh, laika grafiku, un tad mums jākļūst arī politiskāk noskaņotiem šajos jautājumos, kā jūs teicāt vakar vai aizvakar. Paldies. Jā, paldies. Piekļuvu dokumentiem ir viens no mūsu centrālajiem punktiem nākotnē. Man. Un turpinot vāciskiem, šķiet, ka nākotnē būs jāizdara lielāks spiediens. Labi, ka mēs esam saņēmuši dokumentus, bet ir trīs valstis, kas uh, apsolīja iesūtīt tieši lielas valstis, un uh, nav to izdarījušas līdz šim. Lūk, šķiet, ka mums jāpieprasa mandāta pagarināšana ļoti drīz, un uh, jāizdara lielāks spiediens. Ja jūs nosaukt vārdus, varbūt tas motivētu vairāk. Spätāk vēlāk, jā? Nē, man nav sāraksta šeit uh, par šo pretestību. Es zinu, ka Francija, Vācija, Nīderlande uh, ir iesūtījušas dokumentus pārējiem. Es neko nezinu. Varbūt, ka šodien kaut kas jau uh, tiks papildu iesūtīts. Šķiet, ka Bulgāri un Slovāki ir iesūtījušas starp laikā. Labi. Nu, tad mums ir šis saraksts. FDD Šķiet, ne, neviens nepārstāv NF. Uh, bija pieteikums, bet neviens nav klāt. Nu, tā brīvais mikrofons. Nu, lūdzu, kolēģi. Lūja Mišels pirmais. Un tad Darjuš Rozati, Ramon Janriki un Katalan Ivan. Lūdzu. Jā, priekšsēdētā kungs, dārgie kolēģi, vispirms vēlos sacīt, ka es pilnīgi atbalstu uh, iepriekšējā runātāja vilšanās noskaņojumu saskaņā attiecībā uz tiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā, lai izpildītu mūsu mandātu. Man jāsaka, ka es esmu uzraugs, jo, ja mēs turpinās strādāt tāpat turpmāk ar uh, informācijas trūkumu, tātad, ja mums nav informācijas, uz kur varam paļauties, lai uzdot pareizos jautājumus, tad principā te ir arī runa par darba metodas problēmu. Jūs priekšstādāji, kungs, darāt visu, lai mūsu rīcībā būtu līdzekļi, kas mums nepieciešami darbā. Taču atgādināšu, ka pēdējā sanāksme mani pārsteidza, ka laiks, ko esam paredzējuši runātājiem, ir pretrunā jautājumiem, kurus mēs uzdodam. No viņa puses viss izskatījās labi. Viņi pat bija gatavi nodrošināt visu savu sistēmu, viņiem bija iekšējās kontrolas, piemēram, lai pārbaudītu līdzekļu izcelsmi un tā tālāk. Taču man jāsaka, ja mēs turpināsim tādā pašā garā, tad, manuprāt, mēs nevarēsim sniegt tādu atbildi, kādu mums gaida, <clears throat> ja mums nebūs skaidru, precīzu uh, akurātu rekomendāciju, uz kurām valdībām būs jāatbilst. Tātad a, ir daudz morāla prasība, līdz ar to ir praktiski ieteikumi. Tad man rodas jautājums, vai ja mums nevajadzētu samazināt uzklausīto viesu skaitu, lai nonākt pie padziļinātām diskusijām, lai varētu viņus iespiest stūrī, lai tiešām varētu viņus piespiest atbildēt. Kad manah kungs, es neatceros, kāds īsti bija viņa uzvārds, kad viņš pārstāv advokāts un kad viņš jums vēs saka, ka uz advokātiem tas neatiec, tad tas ir pilnīgi šokējuši, tiešām šokējuši. Es varētu teikt, ka tas pat ir. Uh, Uh, apgalvot pretēju, ko pretēju patiesību, tas vienkārši acīs raugoties melot deputātiem. Šis stāsts man pilnīgi nepatīk. Te man arī rodas jautājums, vai mēs paši savā starpā nevēlētos uh, saskaņot savu darbību, biežāk tikties, lai vienotos par to, kurš kad uzdod jautājumu, kurš tad arī turpina šo jautājumu, lai mēs būtu īstena izskatīšanas pārbaudas komiteja. Lai cilvēki tiešām izjūš šo spiedienu, es tiešām augstu vērtēju referentu darbu, viņi strādā ļoti nopietni, viņi dara viss, kas ir viņas pakos, taču ja mēs turpināsim tāpat kā līdz šim, tad nezinu, kāds būs uh, rezultāts. Divi runātāji, kas līdz šim man šitās šita interesanti bija Palams un Arringtons kundze. Viņi ir uh, gatavi, mums tas ir zināms, kopā ar mums virzieties pie daudz, uh, uz daudz skaidrākām, konkrētākām rekomendācijām. Un noslēgumā priekšstādāja kungs runājot par attīstību. Uh, Es nezinu, vai kolēģi zinām, bet ir lieliska ziņojums, ko ir sagatavojis augstā grupa par eh, nelegālajiem finans, nelegālajiem finanšu plūsmām no Āfrikas. Te ir runa par eh, Tomasam Beki. Ja mums būtu laiks šim dokumentam pievērsties, būtu labi. Bet es domāju, būtu žēl, ja mēs nevarētu uzaicināt Beki, lai viņš mums pastāst par savu ziņojumu mēs viņu esam aicinājuši, viņš uzstājās, šis ziņojums tiešām ir ļoti labs bija, bijis, un tad uh, viņš varētu arī mūs iedvesmot. Tātad vēlos, lai uh, deputāti iepazīdos ar šo dokumentu, viņš ir pieņems parlamentu dokumentos, tas, šis dokuments visiem nesans, un tas ir tiešām iedvesmojuši, nu, tas ir tas, ko es vēlējos teikt. Es domāju, kāds jau par to runājis, arī vēlētos būt labāk informēts par fatka. Varbūt cilvēki varētu arī par to runāt. Taču runājot par šo izpētes komiteju, tad es domāju, ka mums galvenokārt būs jākoncentrēs uz darbs uz precīzām rekomendācijām. Es lūdzu jau tagad sagatavot salīdzinošu tabulu, kas salīdzina tiesību akts dažādās dalību valstīs Eiropas Savienība Mēs šo tabulu vēl neesam saņēmuši, mēs to gaidām. Tas ir svarīgs dokuments, tad mēs redzētu, kur ir trūkumi, kas ir tās dalībvalsts, kas neievēro noteikums. Manā skatījumā tas būtu ļoti svarīgi. Paldies. Mišel. Paldies, Mišel. Nezinu, kāpēc jūs uzskatāt, ka visi runātāji vakar bija labi. Man tā nešķiet. Man šķiet, ka pirmais panelis bija labs par otro. Daļēji Eh, tur bija pārstāvēts kompetences, eh, teiksim, runājot par Kubas pārstāvi, bet um, pārējie tikai bloķēja. Mums uh, nav instrumentu, lai sadarbotos tālāk dalību valstīm, un būtu ļoti labi, ja Jūs mums nosūtīt uz šo Āfrikas dokumentu, tas arī darba kārtībā. Varbūt jūs varētu izmantot jūsu ietekmi Beļģijas valdībā, lai uzlabotu sadarbību. Tas ir tāds personīgs aicinājums jums, kā uh, bijušajam ārlietu ministram. Un tad, kā mēs uh, esam rīkojušies, tas bija sarunāts ar koordinatoriem, un atsevišķos gadījumos mēs teicām, uh, Atkarībā no situācijas notiks atsevišķa sarunu kārtas ar uh, vidutājiem, un ka tur mums jāaicina kolēģi, kas, eh, kam ir ko teikt, nevis, uh, ka tikai bloķē ar asociāciju pārstāvjiem. Mm, tas ir pareizi, bet pēc tam mums jārūpējas par tādām diskusijām, lai tur netiek atspoguļots tikai politisko grupu viedokļi. Man šķiet, ka tas, kas pie kādas konkrētās lietas strādā, tam vajadzētu turpināt šo darbu, to vajadzētu nodrošināt, un eh, es to atbalstu. Nu, ka šķiet, ka diskusijas būs ļoti noderīgas, un pagaidām līdz uh, referentu uh, sadarbība ir bijusi ļoti auglīga, jo šķiet, ka sistēma tiek attīstīta tālāk. Tagad Dāruš Rozatī. Thank you, Chair. Paldies priekšstādātā, un arī no savas puses vēlos pateikties līdzreferentiem par šī dokumenta sagatavošanu. Manā skatījumā tas ir lielais izaizpunkts. Un vienīgais vispārīgais komentārs, kas man šeit sakāms, ir tāds, ka iespējams, ka šis dokuments ir pārāk ambiciozs tai ziņā, ka tas attiec uz ļoti plašām problemātiskām jomām. Manā skatījumā būtu vienkārši grūti doties visos šajos virzienos vienlaikus, jo vienkārši mums varētu nebūt pietiekam laika, un kā jau tika sacīts, mūsu rīcībā arī varētu nebūt pietiekams informācijas. Tātad mans ierosinājums būtu iespējams labāk pievērst uzmanības galvenajiem kritiskiem jautājumiem, kas ir mūsu mandāta pārziņā. Sniegšu jums īsu uzskaitījumu tiem uzdevumiem, uh, kuras mūsu ambiciozie līdzreferenti ir piedāvājuši savam darbam galīgajam ziņojuma projektam. Prakšu ietekme uz Eiropas Savienības dalībās budžetiem, negatīvā ietekme uz attīst, attīstības valstīm. Veids, kā izmantot uh, statistikas datus, lai uzmeklētu aizdo, aizdomīgās plūsmas augsta riska valstu saraksts un kritēriju saraksts, kas ļauj šīs valstis tā kvalificēt. Kas vēl? tiesībā pārskats, lai vērstos pret izvairīšanu nodokļu maksāšanas dažādo konkrēto gadījumu pētījumu. Informācija par to, ka notiek informācija apmaiņas starp nacionālām nodokļu inspekcijām. Eiropas Savienības noteikumi par e, traukšanas cēlējumu un tā tālāk. Daudz svarīgi jautājumi, taču manā skatījumā vienkārši mums var pietrūkst uh, iespēju padzenāt, skatīt visus šos jautājumus un nākt klajā ar vērtīgiem secinājumiem vai ieteikumiem. Tātad mans ierosinājums būtu fokusēties uz kaut ko konkrētāk, īpaši tāpēc, ka, ka šie jautājumi, kas parādās darba dokumentā, ir daļai jau atbildēt no citu organizāciju puses, no ESAU vai no ANO vai arī no SFF darba grupas puses. Tas ir viens komentārs. Un otrs komentārs būtu paskatīt šī dokumenta struktūru. Un es gribētu līdz referentus aicināt izskatīt nedaudz citu struktūru. Es aicinātu sadalīt visu dokumentu, visu ziņojumu četrās galvenajās sadaļās. Pirmā sadaļa, jeb nodaļa, būtu ārā parādīt visu šo fenomenu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, pateicoties nekooperatīvām jurisdikcijām vai nodokļu paradīzēm, tas parādītu statistikas datus, skaitējumu nacionālajiem budžetiem un satainot arī citas sekas, kas iziet no šīs negatīvās prakses. Otrā nodaļa atainot mehānismus un modeļus. Te būtu diskusijas par visām konstrukcijām, kas ir izmantots. Tas mums vienkārši ļauj saprast, kā šīs prakses tiek īstenotas īsten, īstajā dzīvē. Tad trešā nodaļa paskaidrotu cēloņus un faktorus, ar ko skaidrojumi trūkumi, var sakot, tikt izvērtēts tiesiskais ietvars un būtu parādīt galvenie vājie punkti tajā. Manā skatījumā galvenā problēma, kas ar to saistīti, ir uh, informācijas slēpšana, ko pieļauj tiesiskais ietvars tiesību aktu valstīs, vai arī vienkārši tiek pārkāpt noteikumi. Tātad tāda būtu trešā daļa. Tiktu identificēti cēloņi, gan ekonomiskai, gan juridiskie faktori, kas pieļauj atmaskāt nelegāli iegūtas līdzekļus un izvairīties no nodokļu maksāšanas vai apietu. Un tad Pēdējā nodaļa būtu veltīta tam, kas būtu darāms Eiropas Savienības līmenī vai Nacionālas tiesību aktos, kāds ir problēmas transponējot ES tiesību aktus, kas dalāms starp, darāms starptautiskā globālā līmenī, un tas arī iekļautu potenciālās sankcijas pret uh, jurisdikcijām, kas nesadarbojas. Manā, mm, manā skatījumā šī četru daļu struktūra ļautu mums fokusēties uz to, kas mūsu darbam ir izšķirīgi svarīgs. Jā, liels paldies! Vēl es varētu piebilst piekto punktu. Tad varētu arī tālāk pieprasīt papildinājumu, um, paplašinājumu mūsu izmeklēšanas tiesībām, ko Mišels minēja, ka mēs varētu arī no dalībvalstīm pieprasīt sankcijas un uzaicināt cilvēkus, un ka tas vienkārši nebūtu labās gribas žests, bet tas būtu pienākums. Tātad tāds būtu mūsu ierosinājums, kā mēs to tālāk varētu attīstīt. Tāds būtu mans papildinājums. Lielas paldies! Oh, uh, paldies! Un tagad vēl brīvā mikrofona ietvaros äh, daži kolēģi pieteikušies. Ramon, lūdzu, pirmais. Un paldies priekšsēdētājiem. Jā, man būtu daži priekšlikumi. Varbūt tos varētu integrēt priekšlikumā, lai papildinātu abu referentu domas. Man šķiet, ka Latvijai jāliek augsti ne tikai aprakstot šo fenomenu, tātad nepalikt tikai pie aprakstīšanas, jo par to jau ir simtiem pantu un grāmatu un tā tālāk. Mēs jau zinām, kas tur notiek. Svarīgi ir, lai parlaments tagad, kā jau saka referenti, izstrādātu ceļa karti, izteiktu rekomendācijas. starptautiskajai kopienai. Uh, Eh, par to, kā risināt šādus starpgadījumus. Teiksim, mm, uzņēmumu, korporatīvā atbildība, banku atbildība, tad visi šie vidutāji, konsultanti, visas šīs firmas. Nevar jau konsultēt, un vienlaicīgi offshore oāzes, un uh, vienlaicīgi apgalvot, eh, ka, lūk, eh, mēs uzņēmamies mūsu korporatīvo atbildību un darām visu ētiski. Nē, tā nav ētiskā rīcība, kuru, kuru gan būs, nu, kuru gan vajadzētu pieprasīt. Mm, sociālā atbildība ir jānodrošina. Un mums arī jāskatās, lai Eiropa garantētu finanšu transakciju finansējumu. Jo vairāk mēs regulējam finanšu tirgus, jo vairāk caurskatāmības mums ir. Un tas mums palīdz izvarīties no uh, nodokļu nemaksāšanas un to apkarot. Eiropā ir diezgan efektīva konkurētspēja. Par to parlamentam ir vairāki ziņojumi. Bet runājot par nodokļiem, Te, diemžēl, kompetence ir dalību valstīm, un uh, padomē uh, stājas spēkā vienbalsīguma princips. Līdz ar to visi mūsu uh, priekšlikumi balstās uz to, ka padomēji kaut kas jādara, un padomē mūs ignorē. Vienbalsīguma princips arī nosaka, ka tik grūti ir virzēties uz priekšu, lai efektīvāk apkarotu nodokļus, lai harmonizētu noteikumus, jo nodokļu kompetence ir ekskluzīvā dalību valstu kompetence. Atgādinu, ka 2014. gadā parlaments ir izstrādājis priekšlikumu, lai regulātu izmeklēšanas komitejas padome. Tur arī piedalījās esmu uh, referents AFCO. Uh, attiecībā uz šo izmeklēšanas komiteja tiesībām, un mēs tur esam ierobežoti, jo padome mūs bloķē. Labi, mums ir vēl trīs kolēģi, kas vēlas runāt. Pirms dot vārtu abiem līdzreferentiem - Katalīna Ivan, Līšlain un Svens Gigolds lūdzu. Ivan, kungs. Paldies! Es uzsveršu trīs lietas, kas šķiet svarīgas. Vispirms, skaidri jāizvērtē esošā juridiskā iekārta. Mums eh, jāieskatās likumdošanā, kā tā tiek īstenota katrā dalību valstī. Tikai tad mēs sapratīsim, vai mums ir vajadzīga papildu likumdošana vai likumdošana esošās likumdošanas grozīšana. Nu, starplaikā mēs varam izteikt dažādas idejas, bet eh, tās neīstenojot, nekas jau nenotiek. Otrakārt, vajadzētu ņemt vērā to, cik sarežģīts un eh, augstā līmenī noslēpumains ir viss, kas saistīts ar offshore aktivitātēm. Eh, tas pats skar arī vidutājus konsultēšanas uzņēmumiem ir vairāk līmeņi, Un uh, tā līmenī, ko visi redz, tā ir liela, jauka uh, firma, bet otrajā līmenī parādās simtiem fiktīvo uzņēmumu, trešajā līmenī tādu fiktīvo uzņēmumu paliek jau desmitiem tūkstoši, kas piedar konsultantiem vai starpniekiem. Un, uh, jā, tiek atklāts skandāls, to var ātri likvidēt un izņemt no vecāku uzņēmumu struktūras. Un, uh, tad eh, šie uzņēmumi vienkārši noraida jebkāda veida saikni ar apakšu uzņēmumu. Un eh, ja mēs visu šo ķēdi nepārskatām, tad mēs nezināsim, nekad nezināsim, eh, kur ir šīs saknes meklējamas. Tad es vēlos atsaukties uz FIU, finanšu izmeklēšanas vienībām. Mums ir um, dažādi operatīvie modeļi dalību valstīs. Un tās labi nesadarbojas savā starpā. Tad mums vajadzētu labāku parākprākšu modeli, kas uh, uh darbosies 28 dalībvalstīs, nu drīz jau 27, protams. Un es uzskatu, ka nepieciešams Eiropas līmeņa birojs, kas koordinātu šīs aktivitātes. Mēs organizējām konta uh, semināru uh, ar kolēģi no Lihtenšteinas. Viņš vada šādu tādu, uh, vienu šādu vienību Lihtenšteinā. Mm, un um, tas bija interesanti, bet uh, mēs sajūtām, ka nu, nav tādas lielas vēlmes labāk koordinēt šīs aktivitātes. Un turklāt uh, šis vienības FIU vienības nevēlas Eiropas līmena koordināciju, eh, to iemeslu dēļ, kuras šobrīd neiedziļināšos, Egmonta grupa, kas ir fórums, kur tie, kas FIU eh, pārstāvji, eh, nepiekrīt uzņemt novērotājus. Šīs sanāksmes ir slepenas un nevienam nav piekļuves. Jā, paldies. Jā, tad interesanti bija tas, ka jūs atsaucāties uh, uz kontu organizēto semināru un tad Eiropas prokuratūru kompetences šai ziņā. Tas viss ir interesanti, bet uh, Rozātī kungs teica, ka mūsu temats ir tik plašs, tik nepārskatāms, ka, godīgi sakot, runa nav tikai par izmeklēšanas komitejas pilnvaram, runa ir par ko daudz globālāku. Nu, mums jādod vārds arī mm, līdzreferentiem. Es eh, atsaukšos īsi uz eh, profesora Parlenteikto vakar. Viņš eh, teica, 100 miljoni dolāru derivātos ir noslēpti šādos uzņēmumos. Un, ja, paskatīsimies uz nominālo vērtību šiem derivātiem, un tad, eh, principā, faktiskā vērtība ir, mm, ir 680 miljārdi dolāru, tātad 6800 reizes vairāk par uh, sākotnējo daudzumu, nu tad paskatieties, ar kādiem skaitļiem mēs šeit strādājam. Mēs esam atbildīgi no visu iestāžu sadarbības visos līmeņos. Līņš Leina un tad uh, Gigolda kungs. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties kolēģiem un arī abiem līdzreferentiem, kas ir lieliski pastrādājuši, un tagad mums ir lieliska izējas uh, pozīcija, lai uh, izbūvētu šos darbus. Šķiet, ka uh, ziņojums ļoti pilnīgs, uh, varbūt tikai dažus aspektus te var paplašināt. Ļoti labi, ka tiek izgaismot arī globālā dimensija. Šķiet, ka Lūija Mišels tam arī pievērsies uh, uh, savas runas laikā. Viņš pieminēja Āfrikas Savienības dokumentu, par kuru runāja arī attīstības komitejām. Proti, Beikī kunga sagatavotais dokuments. Ko mums stāsta uh, Panamas dokumenti? Principā tās ir par to, ka ar vienu klikšķi ļoti vienkārši un nepiespiest var eh, pārcelt eh, milzīgas naudas summas no viena pasaules stūra uz otru, no A punktu uz B punktu. Mūsu mandāts šeit ir nepilnīgs. Tas izskanēja ļoti pareizi. Un tas ļoti apgrūtina darbu šajā komitejā. Padara tos par ļoti frustrējošiem arī. Ja mēs, protams, runājam par nodokļu nemaksāšanu, un tā ir globāla tēma, jo tas, cik viegli to var izdarīt, cik viegli var e, atlasīt sev atbilstošu e, tiesvedības sistēmu, e, tas vienkārši pārsteidzoši. Mums šeit jādomā visu pirms par situāciju Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienība ir robežas. Uh, Uh, kas ierobežo arī mūsu rīcību. Tātad uh, šis mandāts varbūt nav gluži piemērots mūsu uzdevumam. Līdz ar to mums jāsadarbojas visiem, jābūt radošiem, mm, jāpierāda, ka mums ir iztēle, ko varam arī izmantot, lai atrisinātu šo problēmu. Komisija priekšlikums par individuālo valstu ziņojumiem. ja mēs pieļaujam arī ārpus Eiropas Savienības uh, neapstrādātus datus uh, tiem uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, kaut arī tieši tur mēs vēlētos vairāk caurskatāmības, tad priekšlikums eh, tikai 50% gatavs. Tas varbūt to Fabio domāja, to, ar, kad viņš teica uh, par 50% grūtniecību. Uh, ja mēs iesaistām tikai 50% no mūsu spēkiem, lai apkrotu šo situāciju, kā mēs varam sagaidīt laimīgu iznākumu? Tas ir jautājums, kas jāuzdod. Bet es tomēr teicu uh, mūsu spēkiem, jo mums ir iespējas uh, celt dienas gaismā svarīgus jautājumus ar mūsu rīcībā esošiem instrumentiem. Tieši tur mums jābūt uh, ļoti izlemīgiem. Uh, ļoti aktīviem. Parlamentam pagājušajā gadā bija jau pieņemti uh, instrumenti. Mēs vēlamies uh, starp valdību fórumu ar ASV līdzdalību, uh, lai visi sēdētu pie apļā galda, arī attīstības valstu pārstāvji, un tikai šādi mēs varēsim globāli veikt tālējošu visaptverošu reformu. Arī OECD valstis varat piesaistīt šīm diskusijām, tad uh, globāls risinājums būtu iespējams. Paldies, uh, jā, jums taisnība par globālo dimensiju. Šis uh, nodokļiem neapliktais transfers ir viena no problēmām, un te dalību valstīm arī sava loma Apple lieta īrijā. Runa bija par 13 miljārdu miljardiem nodokļos eh, desmit gadu laikā, un eh, tas ir iespējams, jo roba ir ASV likumdošanā. Jo ASV likumdošanā pieļauj aplikt nodokļiem peļņu, eh, kas ir ģenerēta ārpus ASV mm, apalu. Šādi ir nodokļu āze, tā teikt, iesaldējis 13 miljardus, un uh, Tagad eh, Obama toreiz eh, vēl ir izdarī, bija izdarījis spiedienu uz īrijas valdību un teica, ka eh, nav gatavs zaudēt 38%, ne, nav gatavi maksāt 38% nodokļu un zaudēt 13 miljārdus nodokļos. Mm, tas ir peļņas Nu, līdz ar to, ja mēs šos robus varētu uh, likvidēt, tas ļoti palīdzētu arī uh, mums, jo pastāv līdzīgi robi, kas uh, var rasties uh, Eiropas likumdošanas kļūda dēļ. Gigolda kungs, jā, paldies. Es vēlos pajautāt, ko mūsu pilsoņi to vēlas panākt. Tik tiešām šis lauks ir plašs. Mēs nevaram lietas prognozēt. Mēs nezinām, kas notiks. Tāpēc es esmu par plašu mandātu. Jo mēs nezinām, ko mēs uh, uzmeklēsim. Atkarībā no tā mums būs jārīkojas. Tad jāpatur atvērtais prāts. Un um, Un tad arī ir šis uh, pamatmandāts. Un uh, te mums ir uzdevums izmeklēt šo paralēlo sistēmu, kas te ir izveidojusies un ko parastie pilsoņi neuzskata par normālu. Un, kā jau kolēģis teica, mums ir šī paralēlā slepena sistēma, kas pilnīgi noteikti pret esošo racionalitāti pret uh, uh, naudas atmazgāšanas likumdošanu un um, līdz ar to tiek nosakta liela daļa pasaules ekonomikas un šeit dalība valstis komisija nav rīkojošies pietiekami efektīvi, lai apkarotu šo paralēlo sistēmu, uh, kur uh, dažiem cilvēkiem tiesiskums tā kā nepastāv kam izdodas to apiet. Un tagad uh, mūs interesē, kura no valstīm bloķēja tiesiskumu īstenošanu, bloķēja veiksmīgu uzraudzību. Un kāpēc netika izteikti grozījumi priekšlikumi, lai realitāte atbilstu principiem, kas noteikti anti-naudas atmaskāšanas likumdošanā. Un uh, tieši tas atspoguļojas tagad Panamas dokumentiem. Mums jau jāuzdod jautājums, kura no dalībvalstīm nav piemērojusi likumu. Mm. Un kāpēc komisija nav uzsaukusi pārkāpumu procedūru pret šīm valstīm? Un, protams, mēs esam dzirdējuši, kāpēc komisija to nav darījusi, jo, lūk, uh, Mēs skatāmies tikai uz transponēšanu, bet eh, tas, kas notiek realitāti, realitātē mēs nevar, vairs nekontrolējam. Ar to nodarbojas FATF un pārējās struktūras. Un ļoti labi, ka kolēģis teica, ka arī šīs struktūras nedarbojas efektīvi. Digi Just eh, pagrabā tagad sēž dažas nelēmīgās dalībvalstis ar komisijas pārstāvjiem skatās, kas notiek ar eh, pasaules IKP 5%. Kāpēc tas nav mainījies pēdējo 20 gadu laikā? Tas ir jautājums, kas ir jāuzdod. Paldies. Šķiet, ka rīcības kodeksa grupa šeit ir vadoša loma. Un padomē, dažas dalībvalstis, eh, dažas lietas ir bloķējušas eh, pēdējo gadu laikā, starp citu arī nepubliski. Uh, Es uh, vēlos atkārtot to, kas izskanēja pirmajā panelī vakar. Viens no panelistiem teica, advokāti, uh, vidutāji, uh, mantojuma pārvaldītāji pārkāpja likumus, bet ievēro to, kas rakstīts likumā. Lūk, tas viņam izdodas mm, atrod apveceļus. Tas šķiet ļoti svarīgi, lai um, labotu situāciju. Mums jāpadara likumi stingrāki lai šis eh, apiešanas eh, eh, gars, notikuma apiešanas gars arī tiktu sodīts. Lūk, došu vārdādam līdz referentiem tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies arī kolēģiem. Domāju, tas bija ļoti bagātīgs un plašas diskusijas, kas parādīja arī, ka mūsu mandāts, kas ir ļoti plašs, gan nodokļu nemazgāšana, gan apieš, nemaksāšana, gan eh, eh, apiešana, nodokļu maksāšana, gan naudas atmazgāšana. Protams, ka mums ir jāstrādā neraugoties uz faktu, kaut arī mums nav piekļuva visiem būtiskiem dokumentiem, bet mums, ko mēs esam izdarījuši savā darba dokumentā, ir daži no jautājumiem, neraugoties uz to, ka mums nav eh, piekļuva visiem skaitļiem, visiem rezultātiem. Uh, Domāju, raugoties, ka realitāte vislabākais veids būtu, lai saņemtu piekļuvi visiem šiem būtiskiem dokumentiem. Paraudzieties, kur dalībvalstis institūcijas nav ieviesušas likumdošanu un kur ir tā ievērota. Un tad izdarīt secinājumus. Bet es domāju, ka mums jāstrādā visu laiku būs paralēli, jo mums nav visa, visam piekļuvi vēl. Tādēļ eh, dokuments tāds nu ir, kāds viņš tagad ir. Bet es pilnībā piekrītu, ka, protams, ka mums vajadzētu fokusēties tieši uz mūsu mandātu administrācijas eh, nepareiza izvēršana un likuma pārkāpuma un raucieties uz dokumentu un paraudzieties, kurš atbildīs par ko un noslēgums viņiem to vajadzētu tiešām skaidri pateikt. Nedermajer kungs, viņš jau ir aizgājis, bet tomēr gribētu teikt, eh, viņš pieminēja vairākas lietas. Šī ideja par Eiropas Savienības fakta, fatka, tas ir pilnīgi pareizi, bet tā principā, kad mēs strādājam pie sava procesa, arī faktu vākšanas misijas, mēs saskārāmies ar idejām, kas ir iekļauts arī mūsu diskusijās, un es kā referents ar visām grupām. Mums vajadzētu pie tā ķerties klāt tā kolektīvi un uh, vajadzētu visefektīvākos veidus atrast, kā strādāt. Daudz kas tika pieminēts. Es pieminēšu tikai dažas lietas. Piemēram, ētikas koda, uh, uh, kodeksa grupa, rīcības kodeksa grupa. Jā, tad vajadzētu šo vajadzētu šo noslēpuma principu, vajadzētu atteikties arī vienprātības, vienbalsīguma princips, no tā vajadzētu at atteikties, jo šeit ir jādarbojas arī tādos riskantos eh, nodokļu sistēmās, arī Eiropas Savienības iekšpusē. Visa struktūra rīcības eh, kodeksa grupā mums ir jāraugas arī uz mūsu pašu kopīgo tirgu, kas notiek eh, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas jautājumos. Gribēju teikt, ka Fabio Dimāzi to pieminēja. Tas pats arī par nodokļu nemaksāšanu. Taksi divi ziņojumā mums tas ir mūsu ziņamā jākļauj, jo tas ir darba dokuments tagad. Kādas ieteikumus mēs jau esam izteikuši un esam pieņēmuši parlamentā, taksu, taksu viens un divi, un kas ir ar komisiju un dalību valstīm. Kādas ir mūsu ieteikumi, kāda mūsu ieteikuma, kas jau ir pieņemta, kas ar to ir izdarīts dalību valstīs? Tātad tur vajadzētu šādu veidu follow-up nodrošināt. Vairākās komitejās, no, kas noteikti būs iesaistītas šajā follow-up darbā, rezultātu izvērtēšanas darbā. Noslēguma komentārs būs izmeklēšanas komitejai. Mums bija sanāksme arī ar ASV pārstāvi no ASV kongresa, senāta, un kā viņi rieko izmeklēšanas komitejas. Tā ir ļoti liela iedvesma mums visiem. Mums ir šeit jāraukās kāda rezultāta, pamatoties uz mūsu pieredzi, kad būsim izdarījuši savu darbu, mums vajadzētu ļoti skaidrs rekomendācijas, cik efektīva ir izmeklēšanas komiteja strādā mūsu parlamentā. To vajadzētu novērtēt. Viena no lietām, uh, ka vajadzētu nodrošināt ātru un vienkār, relatīvi vienkāršu piekļuvi būtiskajiem dokumentiem. Otrs noteikti, lai būtiskās iestājas personas, kas man vajadzīgs izmeklēšanas darbā, tos vajadzētu uzaicināt. Mums pagaidām ir eh, problēmas sadarboties ar dalībvalstīm, ar padomi. Tas arī ir svarīgi. Un tagad gribētu dot vārdu savam kolēģim, Pētram, lai viņš komentētu, un pēc tam mēģināsim ņemt jūsu komentārus vērā un jau ar prieku gaidām arī vēl tālākos komentārus. Ļoti vērtīga diskusija šodien, un uh, ja, turpināsim strādāt. Lai darbs ir uz priekšu, jā, paldies. Tagad vārds Pīteram. Paldies. Paldies par to, ko jūs teicāt. Varbūt komentēšu dažu no tā, dažu no tā visa un mēģināšu galvenokārt izdarīt tādus vispārīgus secinājumus kad runa bija par vidutājiem, mums vajadzētu šeit fokusēties uz advokātiem un juristiem. Citi runātāji teica, ka mums vajadzētu galvenokārt par bankām runāt, savukārt citi teica, ka vajadzētu galvenokārt šeit runāt par lielajiem četriem, par uh, grāmatvedības kompānijām, uh, par nodokļu konsultantiem runāt. Tas pasvītro to, ka mums vajadzētu koncentrēties uz visiem aspektiem un vajadzētu mēģināt uh, nosegt uh, tik daudz, cik vien ir iespējams, un tad varbūt pēc tam sašaurināt un veikt dziļāku izmeklēšanu saskaņā ar mūsu izmeklēšanas rezultātiem. Ja es, piemēram, raugoties uz vid vidutājiem, kas uh, reprezentē un uh, kaut ko parāda tieši dziļāk aizpratnē, tad mums ir jāiet pa šo ceļu. Un uh, savukārt, ja kaut kas tāds vairāk marģināls, tad varam no tā atteikties. Un uh, pievērst viņiem mazāk uzmanību. Arī citi, ko teica Fabio Dimasi, teica, ka, lai vajadzētu paplašināt dokumentu tvērumu. Rosati kungs savukārt teica, ka to vajag sašaurināt. Daži vairāk grib ambiciozāku darbu, daži mazāk ambiciozu. Tas ir sarežģīti, un es domāju, ka mums vajadzētu sākt pēc iespējas plašāk un pēc tam saskaņā to, kādus rezultātus mēs eh, atradīsim, tad sašaurināt. Bet paradoxāli, Fadjani Māzi vai Rosati teica, jā, pat dokumentos, kas ir rakstiski, protams, ka to var paplašināt, un tur arī terorismu finansēšanu var, varētu iekļaut, un arī daži punkti, ko pieminēja Rosadikungs, tie jau ir dokumentā pieminēti. Un tas arī norāda uz to, ka tam visam ir jābūt tā, lai būtu vairāk elastīgi un vispārīgi, ka tas ir jāizstrādā vairāk saskaņā ar to, kas tiks atrasts. Ko teica Svens? Tā ir diskusija, kura varētu būt turpināta koordinātoru līmenī par to, ka nav piekļuve visiem dokumentiem, nav, nav pietiekama sadarbība dalībvalstīm un līdzīgi jautājumi. Es domāju, ka uh, vairāk punkti, pat tad, ja mums ir pierādījums, ka nav sadarbība iespējama, tad mēs varētu spērt konkrētus soļus vai no preses uh, brīfingu sanāksmi vai Eiropadomi lūgt uh, mainīt šo attieksmi. Mēs varētu izdarīt spiedienu, iesaistīt NVO, jo viņi varētu sarežģīt dzīvi politiķiem, kas nevēlas izrādīt sadarbības spēju. Un mums vajadzētu tiešām šeit savākt pierādījums par to, kuri tad nesadarbojas. Tas, laikam, ir viss no manas puses. Sirsnieks paldies par jūsu komentāriem. Sirsnieks paldies. Esam jau gandrīz vai sanāksmes beigās, bet komisijas vārdā runās Marina Whitehouse. Viņa ir uh, PEKS ģenerāla direktorātā strādā pie Moskovisī kunga. Lūdzu, liels paldies. Strādāju ģenerāla direktorātam nodokļi un eh, es eh, sniegšu informāciju par aktuālu informāciju par situāciju dokumentiem, jo tas ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs. Tas ir vien, vienāds svarīgs gan komisijai, gan parlamentam. Gribētu tikai pateikt, ka dokumenti tiks piegādāti taksi divi dokumenti nākamais dienās tiks uh, nosūtīti šajā komitejā. Un uh, kādēļ šis process prasīja tik ilgu laiku? Šie dokumenti bija piegādāti taksi viens un uh, citiem arī vēl juridiskajiem ietvariem. Un parlamenta komiteja strādā 99. lēmuma pamatā, un mums vajadzēja arī vēl konsultēties ar dalību valstīm par šiem dokumentiem, un šīs process tika pabeigts decembrī pagājušajā gadā Vēl viens iepriekšējais nosacījums komisijai, kā nosūtīt konfidenciālus dokumentus šai komitejai, ir par to, ka vajadzēja parakstīt vienošanos. Tieši tāpat kā remis komiteju mēs tā darām. Mēs saņēmām iepriekšēju uh, noslēguma versiju 13. janvārī, jo bija pārstas vairākas bāžas un daži vēl papildus pieprasījumi no deputāta puses, no akreditētāju pieejai šiem dokumentiem, un mums bija jāatbild uz šīm paustajām bažām. Un to visu vajadzēja atrisināt, un jūs komiteja piekrita 13. janvārī visiem šiem nosacījumiem. Par otro pieprasījumu, ko mēs saņēmām, visi komisijas dienesti pašlaik strādā pie tā. Tas ir tas ļoti plašs pieprasījums, mēs ļoti nopietni izturamies pret šo darbu. Gribētu atgādināt, ka saskaņā ar 99.5 lēmuma notiekumiem dokumenti, kas nāk no dalību valstīm, mums ir jākonsultējas atkal par šiem dokumentiem. Tas nav tikai komisijas eh, rīcībā. Uh, jautājumā par eh, nepieciešamu dokumentu piegādi. Es domāju, ka es ceru, ka mani paskaidrojumi vairāk gaismas ieviesa šajā procesā. Kā jau teicu, komisija ir gatava sadarboties ar jūsu komiteju, un darbs eh, notiek vairākās eh, komisijas dienestos. Jā, mēs vienmēr atbildam uz pieprasījumiem. Jā, liels paldies, Vaithaus kundze. Mēs šajā laika norisē nu, esam jau tik pavirzījuši šo, tik uz priekšu, ka mums patiešām ir vajadzīgi dokumenti. Pieprasījumi jau bija pirms eh, nedēļām un eh, mēnešiem, jā, ar dažiem bija problēma ar piekļuvi. Eh, tur bija jāsēst dalībvalstis, bet tagad pienācis laiks, ka mums šie dokumenti ir jāsaņem, un mēs ar sekretariāti esam to norunājuši. Nākamajā Strasbūras nedēļā, 13. februārī, koordinātoru sanāksmē mēs runāsim par to, kāda pasākumā nepieciešami, ja šie dokumenti vēl nebūs pienākuši. Lies paldies par sadarbību, ko jūs šodien paudāt, kooperācijas gatavību. Paldies arī par eh, referentiem, paldies arī visiem kolēģiem. Tagad mēs varam pabeigt sanāksmi. Nākamā sanāksme ir būs mūsu darba seminārs šo pēcpusdienu. 1G3 no 14 līdz 16. To vadīs Jefe Kofauts. Lies paldies! Beschlossen. Sanāksme ir beigušies. Paldies arī tūkiem, saka priekšsēdētājs. Visu labu!